Ja šeit eh, daudzkārt izskanēja sasāpējuši jautājumi. Mēs tiešām centāmies eh, visu atrisināt, un pēdējais runātais Lobes Agjārkungs, arī Debrēkungs izteicās. Un šeit es varētu atbildēt, ka mēs tiešām centāmies atrisināt eh, problēmas, uz kurām norādīja atsevišķas grupas Un šis e, rezultāts, kas ir panākts, e, plus vēl kontrols iespējas no parlamenta puses, e, tas kopā ir labs rezultāts. To atbalsta arī padome, tātad tas nav pretrunā dalību valstu interesēm. Bet eh, vēl svarīgāk ir tas, ka šo lēmumu, šo iniciatīvu atbalsta eh, tie, kas strādā ar šīm datu sistēmām, gan robežsargi, gan policijas darbinieki, jo viņi strādā ar šīm lietām, lai mēs visi justos droši. Paldies! Nu Paldies komisāram Kingam. Tagad vārds vēlreiz abiem referentiem. Pirmais būs Lenārds Kungs. Yes, thank you. Thank you very much, Chairman. Let me also thank. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī pateikties eh, komisijai, jo tiešām no procesa sākuma mēs eh, tiešām mm, pavadījām daudz mm, garas stundas eh, diskusijās ar parlamentu, ar komisiju. Mēs runājam par to, ko mēs varam darīt, kā mēs varam uzlabot situāciju. Un lūk, viss ieguldītais darbs ir novedis pie ļoti laba rezultāta. Es arī gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir pauduši savu atbalstu. Uh, Lielākā daļa eh, no mums, kas izteicās, norādīja uz to, ka ir jāievaro līdzsvars starp drošību un pamatiesībām. Šīs lietas gan nekonkurē, drīzāk papildina eh, vienu otru, un šie ir principi, kurus mēs izmantojām, mēs to iestrādājām likumdošanā, un tā ir ļoti laba ziņa. Uh, Un e, tiešām tā ir ļoti laba ziņa, labs instruments e, tiem cilvēkiem, kas ir noraizējušies par identitāšu zakšanu, par tiem, kas baidās par drošību. Un e, arī tā ir laba ziņa gan policijas darbiniekiem, gan, gan robežsardzes darbiniekiem, visiem pāriem, kas strādā ar muitu. Arī uh, un tagad varēs izmantot šīs lietas un datubās. Bet, ja jums ir vienaldzīgi drošības jautājumi, eh, tad jūs arī varat atbalstīt kaut vai zaļos vai eh, kreisos spēkus, un tad tas arī ir iespējams. Paldies kolēģim Lenārs. Noslēgumā Melokungam vārds. Divas piezīmes noslēgumā. Pirmkārt pār eh, lēmēju iestādēm, policijas iestāde, eh, policistiem, kas ikdienā riskē ar dzīvību, lai garantētu mūsu brīvību. Un šīm lēmēju iestādēm un citām mums ir jāparedz vislabākās iespējas Frontex, Europol eh, vai manā valstī robeždienests vai citi dienesti. Otra piezīme, ko mēs dzirdējam no zaļajiem komunistiem. Zaļie apgalvo, ka ar šo sistēmu mēs pārbaudīsim gan noziedzniekus, gan arī nopietnus cilvēkus. Es domāju, ka ir normāli, lai zinātu, ka E, kuri ir šie likuma e, pārkāpēji. Ja būtu tikai viņi, tad neko nevajadzētu pārkāpēt. Bet tā kā, tā kā šeit ir runa par visiem kopā, tad diemžēl mums ir jānošķir no godīgiem pilsoņiem, kas ir vairākums noziedznieki. Un tādā veidā mēs varam novērst e, teroristu apdraudējumu un arī regulēt migrācijas plūsmu Eiropas Savienību. Un tagad atbildot komunistiem, kuri ir tā nobažījušies pār šiem jautājumiem jautājumiem. Es gribētu atbildēt, lai gan viņi jau ir e, devušies projām, tas gan ir žēl, ka pilnīgi noteikti varu garantēt, ka šeit, Eiropas Savienībā, mēs darīsim visu li likumības ietvaros un respektējot datu aizsardzību e, e, režīmu, ko komunisti aizstāv ikdienā, vai tas būtu režī, vai tas būtu Venecuēlā vai Kubā vai, vai Ziemeļkorejā, kur šīs darbības notiek intruzīvā veidā, kur notiek patvarīgas aizturēšanas kaut vai pār uh, eh, uzskatu pārkāpumu. Un tagad, kad esmu izklāstījis savu viedokli, es eh, vēlos apliecināt savu uh, apņēmību atbalstīt mūsu tautu drošību. Paldies! Paldies kolēģim Melo. Ar to slēdzam debatas. Nākamais punkts darba kārtībā Tātad vēlos norādīt, ka aprīļa otrajā plenāra sesijā notiks balsošana par šiem tiesību aktiem. Tālāk. Kolēģis Nīblers eh, ziņojums pārstruktūrēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana. Sākumā vārds referentēja četras minūtes. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms paldies ēnu referentiem par viņu atbalstu strādājot pie šī ziņojuma. Manuprāt, direktīva par preventīvo pārstrukturēšanu un otro iespēju uzņēmējiem ir stūrakmens, lai veicinātu ekonomiku Eiropas Savienībā. Eiropā mums ir, saskar, ir situācija, kur 200 tūkstoši uzņēmumu eh, pie, eh, izsludina maksātnespēju un mēs zaudējam 1,7 miljonus darba vietas. 15% no eh, uzņēmumiem, kas tiek radīti, neizdzīvo pat pirmos piecus gadus. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pie uzņēmēja gara stiprināšanas, jāatvieglo situāciju uzņēmumiem, kas nonāk sarežģītā situācijā. Un ja mēs atbalstīsim arī startup uzņēmumus, uzņēmējus, kas eh, varbūt ar pirmo reizi nav tik sekmīgi spējuši startēt, ar to mēs būsim arī kaut ko izdarījuši, lai eh, veicinātu uzņēmējdarbību. Mums ir jānodrošina, ka tā ir daļa no mācīšanās procesa, ja cilvēki vēlas kļūt pastāvīgi un veidot savu uzņēmējdarbību. Jā, nu nebija viegli. 28 dalību valstīs ir ļoti atšķirīga likumdošana par pārstruktūrēšanos. Ir dalību valsts, kas tādu jēdzienu ne, nepazīst. Bungāri, Bulgārija, Ungārija, um, Slovākija, Eh, un eh, manā valstī Vācijā ir atļauta pārstrukturēšana, un tad ir eh, valstis, kur kā Francijā, Beļģijā, apvienotā karalistē un citur pārstrukturēšana notiek ļoti vienkārši. Atšķiras arī kultūra. Ir daudzas valstis, kur, piemēram, manā valstī Vācijā pārstrukturēšanas un maksātnespējas gadījumā kreditori ir galvenie, kuru intereses tiek aizsargāts, bet citās valstīs eh, notiek lielāka. Eh, eh, notiek lielāks darbs, lai turpinātu uzņēmuma darbību, nodrošinātu tā dzīvotspēju. Un arī šeit par preventīvo pārstrukturēšanu mums ir izdevies atrast labu līdzsvaru starp abām atšķirīgajām kultūrām. Direktīva dalās trīs daļās pirmkārt izveidot eh, tādu agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas dalību valstīm ir jāievieš Tālāk otra būtiska daļa ir saistīta ar preventīvu pārstruktūrēšanu, un trešajā daļā direktīvā ir runa par eh, parādu un saistību dzēšanas procedūru. Un visi instrumenti eh, turpmāk dalību valstīs būs jāievieš, un manuprāt tas ir labi, ka mēs sniedzam iedzīvotājiem šādu iespēju, lai cilvēki saprastu, kad viņu uzņēmumi ir jāpārstruktūrē. Eh, dažās valstīs tas jau ir pieejams, citur nē, preventīvos pārstruktūrēšanas gadījumos. Uh, Ehm, mums bija vēlme atrast labāku līdzsvaru starp visu iesaistīto pušu interesēm, it īpaši kreditoriem un debitoriem. Un ehm, komisijas priekšlikums, kas ir ehm, šī ziņojuma pamatā jau bija labs, bet es domāju, ka ar mūsu izmaiņām, mūsu grozījumiem mēs atradām labāku līdzsvaru. Savā ziņojumā mēs vēlējāmies arī skaidri formulēt to, kāda ir iesaistīto pušu loma e, pārsūturēšanas e, procedūrā. Mēs esam precīzi definējuši e, pārsūturēšanas administratoru vai pārvaldnieku, kurā brīdī tas ir jāpieaicina, un svarīgi Eiropas parlamentam bija arī darbinieku tiesības. Katrā ziņā darbs mums izdevās labi, man par to ir liels prieks. Detalizēti un kārtīgi mēs strādājam, un arī pie saistību dzēšanas atradām labu kompromisu, un tagad priekšlikums paredz to, ka trīs gadu laikā var dzēst savas saistības, ja viss ir kārtīgi izdarīts. Tas ir labs iznākums, un ceru, ka mēs varēsim pietiekami daudz cilvēkus pārliecināt, dibināt savus uzņēmumus, un ar šādu pārskriešanu runātāji tiek pārtraukta. Paldies Nīblers kundzi. Tagad komisijas vārdā komisārs Kings. Un... Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, šī direktīva uh, par ko balsosim, ir, uh, balsosiet rīt, ir ar diviem mērķiem. Uh, Uh, sakārtot situāciju uzņēmumiem, kas ir katastrofas priekšā, un otrs mērķis ir dot uh, otru iespēju. Mēs uzskatām, ka šeit mēs veicināsim arī brīvu kapitāla apriti, ka brīvu uzņēmējdarbības principu mēs uh, arī varēsim likvidēt uh, atšķirības eh, nacionālajā likumdošanā attiecībā uz pārstrukturēšanu, maksāt nespēju un eh, otro iespēju. Eh, šī te pārstrukturēšanas un glābšanas iespēja tā ir ļoti svarīga lieta, tā veicina ekonomisko izaugsmi un tāpēc es gribētu pateikties arī referentei un arī pāriem kolēģiem, kas strādāja pie šī teksta. Direktīvā ir minimālās harmonizācijas priekšlikums. Uh, nodrošinot, ka e, uzņēmiem ir pieejama šīs efektīvas pārstruktūrēšanas e, sistēmas, un otrkārt e, direktīva nodrošina arī maksāt nespēj, ne, nespējīgiem uzņēmumiem iegūt otru iespēju, nokārtojot savas saistības, un glābšanas procedūra ir pieejama trīs gadus. Šeit ir sakārtotas pārsūdzēšanas maksātnespējas procedūras, ir sakārtoti termiņi, pat arī tie īsākie, te ir veicināts investīciju un darba vietu nodrošināšanas iespējas. Um, ir iespējama mazināt darba vietu zaudējumu, arī uh, ir nu, aizsardzības mehānismi par sliktajiem kredītiem, un, un ir arī iespēja atbalstīt tos uzņēmējus, kas grib uzsākt savu uzņēmumu darbību no, no gala, no sākuma. Tātad es atbalstu šo dokumentu un arī ziņojumu. Paldies! Paldies komisāram Kingam. Tagad vārds kolēģim Kalvēšam Bon, divas minūtes. Es, eh, senjor viceprezident. Paldies. Uh, Eh, priekšsēdētāji, paldies Britu komisāru, paldies, ka esat šodien kopā ar mums, lai pagodinātu šo lielo leģislatīvo tekstu Eiropas parlamentā, jo tas nāk ar uh, izmaiņām un tendencēm eh, uzņēmēju darbībā un risku uzņemšanās jomā Eiropā, uh, kur mēs esam uh, Eh, mainījuši pieju. Mums eh, Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kuri katru gadu nonāk bankrotu priekšā un eh, rāda lielus zaudējumus. Un kāpēc? Tas tāpēc, ka ļoti stīvā veidā mēs piemērojam standartus administratīvā un uzskaitas veidā, raugoties uz tādu jomu, kas ir zī, kaut tik. Uh, mainīgs kā uzņēmējdarbības vīdes. Tāpēc šis liko, eh, leģislatīvais teksts ir ļoti svarīgs, jo tas eh, ietekmē tiešā veidā visaktīvāko mūsu sabiedrības daļu un Eiropas līmenī. Tas uzlabos iespējas uzņēmumiem un strādājošiem šajos uzņēmumos. Bet es gribu runāt pēc būtības par četriem eh, elementiem. Pirmkārt, labākās iespējas um, Eh, pārstruktūrēšanās un maksātnespējas ziņā, otrkārt lielāka juridiskā drošība pārobežu investoriem kas ir vēl viens no veidiem, kā pārvarēt robežas. Tāpat eh, pārstruktūrēšanā dzīvotspējīgiem uzņēmumiem finanšu grūtības. Eh, Ekonu komiteja piedāvājiet vēl tālāk, piemēram, Eh, piemērot šo likumu atšķirīgi, un ceturtkārt dot iespē, otro iespēju uzņēmumiem un strādājošiem, un vairāk uh, dodot iespēju uzņēmumu izdzīvot un nevis bankrotēt. Paldies eh, kolēģim Škalviešam Bonam, nākošais runātājs Martēnkungs. Nav klāt kolēģis Svoboda. pane předsedající pane komisaři gratuluju. paldies komisār kungs vēlos izteikt pateicību kolēģei eh, Angelikai Nīblerei par lielisku ziņojumu. Preventīva pārstruktūrēšana, protams, ir ļoti svarīgs instruments Eiropas uzņēmējiem. Ja mēs veidojam noteikumus Eiropas līmeņa sistēmai, tas būs ļoti labi mūsu četrām brīvībām. Mēs vienlaicīgi atbalstīsim arī mazos vidējos uzņēmumus, kas veido 99% no visiem uzņēmumiem. Un ļoti bieži tie nav finanšu ziņā ļoti spēcīgi uzņēmumi, tāpēc šeit būs pievienotā vērtība. Minimālā harmonizācija arī nodrošina pietiekamas iespējas dalību valstīm strādāt ar noteikumiem un pieņemt tos atbilstīgi savai biznesa kultūrai. Arī kreditoru un parādnieku attiecības ir ļoti sensitīvs jautājums. Ne tikai no cilvēciskā viedokļa, un tas ir sensitīvs jautājums arī Čehijā. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, zinu, ka ne katrs parādnieks būtu jāsoda. Jo ehm, ne visi no viņiem ir atbildīgi par situāciju. Tomēr kreditoru rīcībā ir jābūt eh, instrumentiem, kas ļautu atgūt eh, savus līdzekļus efektīvā veidā. Līdz ar to šis ziņojums veido labu kompromisu. Tiek atspoguļots abas intereses, tātad eh, gan intereses, kas ir kreditoriem, gan parādniekiem. Tāpēc atbalstu šo ziņojumu. Paldies kolēģim Svoboda, tālāk Koferatī kungs. Grazie, signor Presidente Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jau no paša sākuma mēs dzirdējām, ka komisijas nolūks eh, pieņemot šo direktīvu eh, bija ļoti pozitīvs. Šeit ir jāņem vērā krīzes ietekme, krīzes seks daudzās ziņā ir joprojām jūtams, un tāpēc ir nepieciešams izmantot visus tiesiski pieejamos līdzekļus, lai ļautu pārstruktūrēt uzņēmumus, lai šie uzņēmumi nu, pie noteiktiem apstākļiem varētu arī atjaunot savu uzņēmē darbību Ir jāskārto arī maksāt nespējas um, procedūra, lai nebūtu dramatiskas sociālās sēkas, lai netiktu zaudētas darba vietas. Šis teksts ir tapis garu debašu rezultātā, piedalījās gan parlamentu pārstāvji, gan arī padomas pārstāvji šajās debatēs. Un um, sarunu gaitā mēs varējām sakārtot tādus um, delikātus, jutīgus jautājumus un mums ir arī jāatzīst, ka bieži mēs esam paļā, palaiduši garām iespējas. Mēs neesam nodrošinājuši pietiekamu aizsardzību e, tiem uzņēmiem, kas būtu pelnījuši palīdzību pārstruktūrēšanā, jo atbalsts ir nepieciešams ne tikai lieliem uzņēmiem, bet arī maziem un vidējiem uzņēmiem. Pārstruktūrēšana ir saistīta ne tikai ar uh, finansiāliem apsvērumiem. Tas ir arī plašāks jautājums. Pārstruktūrēšana ietver arī uzņēmuma organizācijas izmaiņas. Ir jāpalīdz pārvarēt šādas grūtības arī organizatoriskā pusē Eh, ir eh, organizācijas modelis bieži vien jāmaina, lai uzņēmums varētu izvairīties no krīzes situācijas vai arī tikt ārā no tās. Ir daudz lietas, kas ir saistītas ar eh, darba vietām, atalgojumu, darba apstākļiem. Ir jārunā arī par uzņēmumu kultūru un jādara viss, lai darba vietas netiktu zaudētas. Jādara viss, lai iesaistītu arī darbiniekus pārstruktūrēšanas procesā jau no paša sākuma, un jāveic konsultēšanās arī interesētiem pusēm. Mēs uzskatām, ka mūsu darbs ir solis uz priekšu, un tāpēc es gribētu pateikties arī referents kundzei. It īpaši paldies par to, ka referente ir censies izvairīties no ilgstošiem trilogiem. Bet eh, nebūtu slikti, ja mēs varētu iet vēl tālāk, vairāk iesaistot eh, darbiniekus tieši organizatorisko plānu izstrādē, varētu vēl piestrādāt pie darbinieku atlaišanas jautājumiem, informācija, darba apstākļi, darba drošība. Uh, Mēs e, neesam sakārtojuši pilnībā visu šīs lietas, mēs esam palaiduši grām iespēju panākt patiesu progresu, un jāturpina šis darbs ir. Mēs vienmēr domājam par darba spēku, darba apstākļiem, par darba organizāciju. Bet dažreiz darbinieki ir arī kreditori. Uh, darbinieku līmenis kā kreditoriem ir tāds pats, kā citiem kreditoriem. Vajadzētu vairāk aizsargāt vājākos kreditorus eh, tieši darbinieku šai ziņā varētu radīt tādu īpašu kreditoru klasi, kreditori darbinieki un nevajadzētu ļaut to visu regulēt dalībvalstu līmenī, tieši vajadzētu radīt Eiropas līmenī papildus aiz, aizsardzības pasākums. Bet uh, esam arī priecīgi par to, ko esam sasnieguši, un es ceru, ka balsojums būs pozitīvs rīt un mēs varēsim turpināt darbu, lai mēs varētu arī nosekt visas šīs lietas, kas nav līdz galam sakārtotas. Un nākamajā sasaukumā, nākamajā parlamentā, ko, par ko balsos eh, mūsu iedzīvotāji pēc dažiem mēnešiem. Nākamais parlaments varēs veikt tā tālāko soļus uz priekšu, lai visi iegūtu no šī soļa. Paldies, Koferati kungam, tālāk Sošņers kungs. Save tak zvanego dobrego antka sudei darbi. Bos... Atkal mēs eh, šeit runājam par īpašo procedūru. Bet kur jūs eh, atradīsiet naudas līdzekļus, lai izglābtu visus šos maksāt nespējīgos uzņēmumus? Jūs tak nemaksāsiet no savas dienas naudas. Droši vien meklēsiet šo naudu atkal, um, iekasējot to no nodokļu maksātājiem. Eh, tad eh, būs tā, ka atkal mēs ņemsim naudu nost no labiem uzņēmiem, veselīgiem uzņēmiem un dosim šo atņemto naudu tādiem uzņēmiem, kas ir zaudētāji, kas nav bijuši veiksmīgi. Un tas viss būs darīts, lai saglabātu darba vietas neefektīvā uzņēmumā. Teiksim, jūs atņemsiet naudu no diviem darbiniekiem labā uzņēmumā, lai saglabātu vienu neveiksmīgu darba vietu. Tas ir mm, nepārāk prātīgi varbūt nebūtu pareizi tā izrīkoties ar eh, publiskiem fondiem. Senāk tā, ka mēs vienkārši pārceļam naudas summas no vienas grupas uz otru un daram to administratīvi. Divas minūtes radēju kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es eh, arī esmu pateicīgs eh, Nīblers kundzei par darbu pie šīs direktīvas. Uh, attiecībā uz pārsūdzēšanas regulējumu, otro iespēju, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru, Tad visas šīs procedūras ir ar nolūku palielināt efektivitāti. Uzskatām, ka lielāka efektivitāte ir labas uzņēmēju darbības pamatā. Ar efektivitāti mēs arī mazinām darba vietu zaudējumu, līdz ar to mūsu, mūsu ekonomika ir veselīgāka un arī mazāk tiek izmantoti sliktie kredīti un nav maksātnespējas vai tā ir mazākā līmenī. Uh, bet nevajadzētu padarīt šīs procedūras pārāk smagnējas, jo tas varētu apturēt tirgus funkcionēšanu. Un tad eh, arī jādomā par pārobežu investīcijām. 1,7 miljonu cilvēku katru gadu zaudē savas darba vietas dēļ bankrota. Uh, Un um, šī direktīva sniegs atbalstu arī mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Viņi uh, arī iegūs um, šo iespēju izmantot um, otrās iespējas uh, variantus un arī varēs izmantot īsākas maksāt nespējas. Mums vajadzētu dot to iespēju uzņēmumiem palīdzēt ar saistību dzēšanu, un tādā veidā mēs varētu apturēt šo nepārtraukto parādnieku rindu un ķēdi. Mēs arī varētu atbalstīt banku darbību, lai bankas varētu atgūt savus naudas līdzekļus. Neapšaubām jādomā ir arī par patērētājiem un ļoti ceru, ka dalībvalsts ieņems vērā šīs rekomendācijas un cīnīsies pret parādiem uh, un arī ieviesīs šīs, šos īstermiņu saistību dzēšanas noteikums. Jā, paldies kolēģim Radevam. Radev kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no kolēģa Sošņersa? Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no kolēģa Sošņersa? Lūdzu, Sošņers kungs. E, moje pytanie brzmi, jak pan chce... Mans jautājums ir šāds. E, kā jūs vēlaties e, palielināt šo biznesu, ja jūs eh, vispirms plānojat izpumpēt šos līdzekļus ārā, eh, lai tas vispār varētu darboties. Līdz ar to jūs plānojat glābt eh, maksāt nespējīgus uzņēmumus, mudinot cilvēkus uzņemties lielāku risku un paši nonākt riska uh, otrā pusē. Jā, ir pilnīgi skaidri noteikumi tad eh, tas varētu palīdzēt arī attiecībā uz eh, daļēju saistību dzēšanu, lai eh, saistības saglabātu, lai saglabātu darba vietas. Tas ir gan kreditori, gan debitori interesēs un arī viss ekonomikas interesēs. Paldies, kolēģi Radev. Komisār, komisijas vārdā Kinga kungs lūdzu. Chair, honorable members. Um... Priekšsādātāji, cienījamie deputāti, paldies par šīm debatēm, īpaši paldies par darbu, kas ir ieguldīts šajā uh, dosjē. Un komisijas vārdā es gribētu aicināt jūs visus rīt uh, balsot pār politisko vienošanos par uh, maksātnespējas direktīvu, par decembrī panākto vienošanos. Vismaz no savas puses mēs strādāsim, lai nodrošinātu to, ka tad, kad padomi ir pabeigusi procedurālos soļus, ka direktīva tiks uh, ātri īstenota dalību valstīs. Paldies, komisāra kungs, uh, un noslēgumā vārds vēl Nīblēšas kundzei, referentē, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, uh, Lielas paldies arī komisijai, Kinga kungam un eh, kolēģiem, kas ļoti aktīvi piedalījās diskusijās par šo dosiju. Vēlreiz vēlos atkārtot, ka kopumā kompromiss ir visai labs. Un svarīgākais, ka eh, mēs esam rūpējušies par uzņēmēju drošību, tas ir tāds svarīgs eh, solis šajā drošības virzienā. Dāja valstīs mums tik daudz talantīgu un cilvēku, intelektuāļu uzņēmēju mums ir jāmotivē jaunieši uzņemties risku un eh, iesaistīties uzņēmē darbībā, un par to jau runa šajā direktīvā. Kā palīdzēt jauniem uzņēmējiem, kas nonākuši grūtībās, kā pārstruktūrēt savu uzņēmumu un saņemt eh, jaunu iespēju turpināt savu uzņēmēju darbību. Un, eh, kolēģi, kas diemžēl ir eh, devušies prom, ir muļķības, ka te pārstruktūrācijā mēs grasāmies ieplināt valsts līdzekļu. Tā nav. Vai nu tātad uzņēmums piesakās maksāt nespējai vai meklē kādus citus tādus inteliģentus veidus, kā, kā pārstruktūrēt eh, parādus un tā tālāk. Un sakot, eh, uzņēmējs, kurš nonāca grūtībās, un tur varbūt arī tie ir tādas konjunktūras sākas, un lai viņš nenonāktu nabadzībā, nu tad lūk šis tirties mēģis ir viņam palīdzēt. Uh, Domāju, ka mēs tiešām esam labi pastrādājuši, iedarbinājuši labu mehānismu, kas tiešām palīdzēs eh, uzņēmējiem eh, stiprināt savas pozīcijas Eiropā. Tas ir nepieciešams, ir nepieciešams ne tikai valsts iejaukšanās, bet uh, eh, nepieciešami paši uzņēmēji, kas rada darba vietas, kas uzņemās risku, kas uh, strādā. Nu, un uh, jārada tādi apstākļi, lai šādiem um, uzņēmējiem palīdzētu. Ja tā, tad esmu labi pastrādājuši. Es ceru, ka rīt šis ziņojums tiks pieņemts plenārsēdē. Ar Domāju, ka ziņojumā ir iekļauts da daži ļoti pozitīvi aspekti, kas noteikti stiprinās darba devēja pozīcijas. Kolēģi norādīja, ka šajā diskusijā, protams, izkristalizējas tas, ka darba ņēmējiem ir nepieciešama lielāka aizsardzība. Te ir daudz informācijas arī par konsultīvām iespējām, tā tālāk šīs direktīvas priekšlikuma ietvaros. Nā, tagad uzņēmējiem būs tādas pašas tiesības kā, kā, kā kreditoriem, šīs preferenciālās tiesības. Un es domāju, tā ir pareiza pieeja, un tāpēc ceru, ka rīt var rēķināties ar jūsu atbalstu. Paldies! Paldies, Nīblārs kundze! Līdz ar to diskusijas ir noslēgušās. Balsojums notiks rīt, kā teica referente. Tālāk, nākamais ziņojums par attiecībā uz noteiktām tiešsaistes pārēdēm un televīzijas radio programmu retranslācijām, piemēram, autortīstām blakus tiesībām. Sobads kungs. Vāženi, pane komisāri. Priekšsādātāji, eh, komisāra kungs, es eh, esmu tiešām priecīgs, ka mēs varēsim balsot par eh, sarunu rezultātu. Sarunas nebija vieglas. Es gribētu pateikties visiem. Pa, visām tām institūcijām, kas piedalījās sarunās, eh, pateicos par pateic, eh, pacietību un eh, vēlmi panākt vienošanos. Īpaši pateicos savai kolēģei Nīblers kundzei. Digitālā vienotā tirgus īstenošana ir prioritāte komisijai un parlamentam. Parlamenta nostāja bija atšķirīga no komisijas nostājas, un tas bija mūsu pienākums rīkoties eh, atbilstoši mūsu kolēģi vairākumu viedoklim. Parlaments uzskatīja, ka mums jāatbalsta eh, tos, kas rada darbus, un jādod viņiem juridiska noteiktība un atbalsts, lai viņi varētu īstenot eh, savus ilgtermiņa projektus. Mēs esam norādījuši, ka jārād, jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu Eiropas kultūru daudzveidību un jādod uh, Eiropas autoriem, jānodrošina viņiem adekvāti apstākļi viņu darbam. Tā tad jārada apstākļi dažādiem raidītājiem un to eksistencē. Mēs apzināmies, uh, kādas ir jauno digitālo tehnoloģiju iespējas, bet mums ir jānodrošina arī droša vide uh, digitālajiem uzņēmumiem. Tāpēc arī esam īstenojuši izcelsmes valsts principu. Eh, tas, eh, cik lielā mērā izcelsmes valsts eh, princips, runājot par tiesību jautājumu risināšanu un tā tad daži no pieņemtiem risinājumiem ir pieņemami parlamentā. Mēs domājam, ka šis ir līdzsvarots kompromiss, kas dos iespējas uh, pārraidītājiem un tiem, kas um, arī skatās programmas internetā, un eventuāli cerams tas nodrošinās labāku piedāvājumu. Patērētāji varēs skatīties vairāk programmas Eiropas Savienības uh, teritorijā. Uh, parlaments arī ir prasījis nodrošināt uh, tiešu nu, tādus stiprinošu procesu šiem uh, raidītājiem un uh, regulu bija nepieciešams pārveidot par direktīvu. Mums nācās arī tālāk risināt uh, šo jautājumu, un tad mēs balsojām par direktīvu, nevis par regulu. Noteikumu īstenošanā jā. Ja jābalstās uz uh, autortiesībām, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atbalstīt autorus un kā varam nodrošināt labu, labu kvalitatīvu apraidi patērētājiem. Uzskatu, ka uh, šis priekšlikums ir līdzsvarots priekšlikums, kas uh, atspoguļo pašreizējos apstākļus un uh, Tāpat laikā arī neskrienot uz priekšu tādā gadījumā, ja apstākļi mainās. Tāpēc es gribētu aicināt visus kolēģus eh, atbalstīt sarunu eh, rezultātu rītdienas balsojumā. Paldies! Paldies, kolēģi Svobodā! Trīs minūtes eh, kolēģei Vordai tagad lūdzu. Jums vārds. Will... Paldies! Es pozitīvi vērtēju komisijas priekšlikumu, lai veicinātu kultūras pieejamību dalību valstīs. Ir svarīgi, lai tā kā tiešsaistes pakalpojumi paplašinās, eh, nepieciešams mazināt eh, robežas sapraidē, tāpat laikā saglabājot kontraktuālās eh, darbu radītāju un pārraidītāju tiesības. Tas ir nepieciešams kultūras sektoram, lai tiktu saglabāt zināma veida kontrola attiecībā uz izgatavoto materiālu. Šis tiesību akts dod dažus uzlabojumus patērētājiem un uzlabos zinām programmu pieejamību Eiropā. Tas ir pozitīvs solis gan eh, pašiem eh, satura veidotājiem, gan pilsoņiem. Informācija un eh, jaunākās ziņas kļūs īpaši pieejamas, un tas ļaus pilsoņiem piekļūt kvalitatīvām ziņām un mēdījiem un saturam, kas atkal stiprinās, es domāju, mūsu mēdīju sektoru. Tas uh, ir labi, ka mēs atbalstam uzticamāku informāciju, kas tiek sniegta Eiropas līmenī, un es domāju, ka uh, tas varēs tālāk veidot tādu kopīgu Eiropas skatījumu perspektīvu uz uh, notikumiem. Ar šo direktīvu mēs rīpējam, rūpējamies par apraidītāju un autoru uh, tiesībām, tādējādi mēs uzlabosim situāciju visiem. Es ceru, ka šis tiesību akts ļaus progresīviem spēkiem Eiropā panākt to, lai kultūra būtu pieejamāka pāri robežām, tāpat laikā saglabājot līdzsvaru un nodrošinājot arī kontraktuālās brīvības. Kultūrai ir ļoti svarīga loma, lai veidotu spēcīgas saiknes kontinentā, lai likvidētu barjeras uh, starp cilvēkiem, uh, pārraides, kas mums ir kopīgas, Tā ir kopīga pieredze, un mums ir jāveicina veselīgs apraides sektors, kas var sasniegt mūsu pilsoņus it visur. Kā ar jebkuru autortiesību likumdošanas aktu, autori un satura izstrādātāji nedrīkst tikt aizmirsti. Tie, kas rada saturu, viņus nedrīkst tikt pakļauti eksploatācijai, viņiem ir jāsaņem atbilstoši atalgojums par viņu darbu. Autori, un citu tiesību turētāji, viņiem nepieciešama tiesība aizsardzība eh, likumā paredzēt, lai viņi saņemtu godīgu atalgojumu. Nedrīkst būt tā, ka raidītāji iegūst eh, neproporcionāli lielu peļņu uz eh, autoru rēķina. Tātad eh, šo autoru ienākumu ir jāaizsargā, viņiem ir jābūt spējīgiem dzīvot no sava darba. Pretējā gadījumā mēs riskējam, ka mēs grausim šī sektora daudz šķautnainību. Komisijas ceru centīsies mazināt šīs eh, barjeras eh, apraidēji Eiropā, un tas savukārt ļaus uzlabot programmas un informāciju, kas ir pieejams. Tomēr mēs nevaram veicināt labāku apraidi bez atbalsta neatkarīgiem un jauniem kultūras raidītājiem. Mums ir eh, ne tikai jāaizsargā, bet arī jāveicina šī apraides kultūra Eiropā, un mums jābūt uzmanīgiem. Nedrīkst pieļaut, ka apraide Eiropā dominē mazs organizāciju skaits no zināmiem reģioniem. Paldies! Paldies, Vārdas eh, kundze, komisijas vārdā komisāram Kingam Vārstāk, lūdzu. Uh, uh, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Man ir eh, prieks, ka mēs šovakar runājam par šo politisko vienošanos, par um, šo priekšlikumu komisijas vārdā. Eh, mēs piekrītam, ka šis ir svarīgs elements vienotajā digitālā tirgus stratēģijā, un es gribētu izmantot iespēju un kolēģu eh, vārdā pateikties referentiem un visiem deputātiem, kas ir tikuši iesaistīti šajā darbā. Direktīva palīdzēs mums eh, labāk eh, izmantot saturu, ko piedāvā Eiropas apraidītāji, kā jau mēs dzirdējām. Eh, autortiesību licencēšanu padarot eh, vieglāku raidītājiem un eh, lai būtu vairāk programmas pieejams lielākam cilvēku skaitam visā Eiropas Savienībā. Tas dos labumu arī tiem, kas ir ārvalstīs, lai tie varētu būt savienot ar savām mājas eh, valstīm, tāpat arī noderīgi lingvistiskajām minoritātēm. Tāpat laikā direktīva aizsargā tiesību turētājus ar vairākām garantijām. Īpaši jaunā direktīva padara vieglāku apraidītājiem nodrošināt piekļuvi radio un televīzijas programmām programmām, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus. Tāpat ir vieglāk eh, retranslēšanas operatoriem iegūt tiesības retranslēt eh, pārraides no citām dalību valstīm un ir paredzēti jauni noteikumi eh, šai tiešajai, tā sauktējai, inicēšanas tehnikai Komisija atbalsta šo tekstu, kas izrietē kā rezultāts no starpiestāžu sarunām, par ko arī notiks balsojums rīt. Tāpat laikā jāsaka, ka paužam nožēlu, ka sākotnējais juridiskais eh, pamats 114. Eh, pāns tika aizstāts ar 53.1 un 62. pāntu. Eh, komisija paredz nākt klajā ar deklarāciju šai sakarībā. Paldies! Paldies komisāram Kingam! Un uh, diskusija noslēgumā vēlreiz vārds uh, kolēģiem Svabodēm. Divas minūtes, lūdzu. Kolēģiem Svabodēm, respektīvi, es atvainojos, ka priekšstādājos, es drusciņi, drusciņi pārskatījos, Buzega kungs nav ieradies, bet kolēģi Butonē gan, lūdzu jums uh, vienu minūti. Merci, monsieur le président. En premier lieu... Paldies, priekšādātāji. Pirmkārt, jau es gribētu teikt paldies kolēģiem, īpaši Nībleres kundzei par lielisko darbu, kas ir paveikts komitejā un vedot arī starp institūciju sarunas. Teksts, par ko rīt balsosim, ļaus nodrošināt labāku piekļuvi dažādām programmām televīzijā un rādio. Tas nāks par labu iedzīvotājiem un palīdzēs aizsargāt arī autoru tiesības. Sākotnējais regulas priekšlikums ir ticis pārveidots par direktīvu Līdz ar to arī dalībvalstīm ir rīcības brīvība. Izcelsmes valsts princips ir ierobežots uz ziņu programmām un dažādām uh, iekšējām programmām, uh, ko finansē pašas raidorganizācijas. Tiesība teritorialitāte, kas uh, ir visa pamatā, domājot par kultūras telpu un tās finansējumu, ir svarīgs princips. Kultūra un valodu daudzveidība šādi tiks aizsargāta un saglabāta normas, kas saistās ar tiešo injekciju, risina um, līdz šim neatrisinātās problēmas, un tiesību turētāji arī baudīs lielāku tiesisko paļāvību. Direktīvas priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs uh, arī iedzīvotājiem kopumā, autortiesību turētājiem un visiem, kam rūp uh, kvalitatīvs saturs. Paldies, Putenē kundze! Brīvais mikrofons! Nīlērs kundze pieteikusies, lūdzu, jums vārds. Paldies eh, priekšstādētāji, komisāra kungs, kolēģi. Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu referentām, kā arī mūsu komitejas eh, priekšstādētājiem. Daudzos, daudzos eh, trialogos viņš ir startējis ar tā tiešām lielu pacietību un, un labu stratēģiju Un eh, bez jūsu palīdzības, eh, Slabais kungs, eh, šāda rezultāta nebūtu. Nu, tieši tādēļ es patiesībā pieteicos, jo, jo uzskatu, ka arī šī direktīva ir tā, tāds ļoti svarīgs priekšlikums, kas nodrošinās un, to, kā autortiesības tiek traktētas pārādēm internetā. Mans ar to arī saturs būs vieglāk pieejams visur Eiropā, un, un tas ir pats svarīgākais, būs arī godīgi noteikumi. Šī direktīva ir panākusi labu līdzsvaru starp uh, Eiropas uh, autora aizsardzību no vienas puses, un eh, kā arī patērētāja intereses eh, saturs un tā tālāk no otras puses. Eh, izcelsmes valsts princips šeit direktīvā ir tā, tagad krietni ierobežots, tas ir labi. Arī tas sarūpējas finansējumu filmām, tā tālāk Eiropa nav tirgus, tikai tirgus, bet, bet daudzveidīgu kultūru dzimteni, un šī direktīva šo daudzveidību Eiropā arī saglabās. Paldies! Mikrofons tiek izslēgts eh, no priekšsētāja puses. Paldies, Nībārs kundze. Tiek tālu brīvais mikrofons. Atliek vien komisijas vārdā vēl tad uzklausīt eh, Kinga kungu, lūdzu. Priekšsētājs ceru, ka mm, šīs diskusijas īsums eh, neatspoguļo šīs tēmas patieso nozīmīgumu, jo tas galvā tiešām nozīmīgs, svarīgs priekšlikums. Tas uzlabos piekļuvi tiešsaistes eh, saturam eh, ar šādiem rādījumiem visā Eiropas Savienībā. Un tas ir būtisks eh, solis uz priekšu, lai pilnveidotu un pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi. Un tas nav kāds abstrakts pasākums, kā to norādīja arī kolēģi. Tam būs tīri praktiska ietekme, praktiskas sekas. Tas uzlabos piekļuvi radio un televīzijas saturam Eiropā. Nu, mēs uzskatām, ka tam jākļūst par realitāti maksimāli drīz. Un mēs arī sakosim līdz tam, kā tas eh, notiek. Un es ceru, ka arī balsojums rīt plēnārsēdē būs pozitīvs. Paldies! Paldies eh, komisāram Kingam. Nu, ko tad esam eh, vēlreiz nonākuši līdz referentiem. Noslēgumā Sobots kungs lūdzu jums vārds. Paldies priekšstādātāji kolēģi. Paldies visiem, kas izteicās. Un jāsaka, ka es esmu arī ļoti gandarīts par dzirdēto. Nu, šī diskusija tiešām um, neuzrādīja to, ka būtu kāds būtisks domstarpības šajā priekšlikumā, un es tiešām esmu gandarīts un lepns par to, ka rīt būs balsojums, kurā mēs um, cerams gūsim pozitīvu iznākumu, un tas palīdzēs pilnveidot un reāli izveidot digitālo vienoto tirgu. Procesa eh, sākumā komisijas um, gaidas gan bija nedaudz augstākas, nekā beigās eh, to apliecināja trialogu rezultāts, bet uh, Jau 50. gadā Žāns Manē rakstīja Šumanim, ka Eiropu nevar uh, izveidot tā vienā rāvienā, vienā solī, ka ir nepieciešami daudz etapi. To pašai attiecināt arī uz šo priekšlikumu un šo jomu. Tā kā, nu, uh, skatīsimies, kā tas izpildās. Un nākotnē tad mums rādīs, vai šo tiesību aktu nepieciešams paplašināt un darbības jomu nu, darīt eh, tiešām plašāku, bet eh, katrā ziņā man bijusi ļoti labā sadarbība visiem kolēģiem, par ko es jums visiem nesēc pateicos. Nu, Jūs sevišķi Nīblērs kundze. Paldies, eh, Svabots kungs. Līdz ar to diskusijas arī par šo jautājumu ir noslēgušās. Un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Hilis Veltmans ziņojums par Eiropas miera nodrošināšanas fonda izveidi. Sākumā 5 minūtes kolēģei Veltmanē. Lūdzu mijnheer de voorzitter mijnheer de commissaris collega's. Paldies eh, priekšstādātājiem, komisārkungs, dāmas un kungi. Rīt Eiropas parlaments pieņems eh, ārkārtīgi svarīgu rekomendāciju attiecībā uz eh, šo miera nodrošināšanas fonda izveidi. Nu, no bāčet, budžeta viedokļa runājot, tas tiks apstiprināts nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Mm, bet iz, pēc izveidas šis fonds nodrošinās finansējumu Eiropas Savienībai ne tikai militārajā jomā, bet arī miera uzturēšanas pasākumos, un, un tas būs elastīgs mehānisms. Kādas ir iecerētas? Tātad virknē pastāvošu instrumentu tiks apvienot vienā budžeta līnijā, vienā instrumentā, un tādējādi tiks uh, novērst vairāk deficīti, kas pastāv pat labam. Būs uh, kopienas izmaksas, kuras, protams, būs jāsēc Eiropas Savienībai. Uh, Un, eh, protams, mēs varam sniegt tikai ierobežotu atbalstu dažādiem militāriem pasākumiem un, un, un, un ierostošanas pasākumiem saistībā arī ar eh, attīstības mērķiem. Un līdz šim mums tiešām eh, pārsvarā mēs esam piedalījušies misijās Āfrikā, atbalstot Āfrikas miera uzturēšanas spēkus. Bet šis mūsu miera uzturēšanas instruments ļaus mums izrādīt lielāku solidaritāti starp dalību valstīm, būs vienlīdz, vienlīdzīgāka sloga sadali, un šis instruments aizstās virkni atsevišķu instrumentu un fondu, un tādējādi finansējums citām operācijām pieaugs par 45%. Tātad mieru uzturēšanas operācijām, un ar to dalību valstīm arī būs lielāks iespējas piedalīties šajos pasākumos, reiķinoties to, ka pašām tām izmaksas būs mazākas. Mēs varēsim atbalstīt starptautiskās organizācijas, mieru uzturēšanas organizācijas, uh, Mums nebūs vairs jāaprobežojās tikai ar operācijām Āfrikas kontinentā vien. Un vēl, kas svarīgi, mēs varēsim arī palīdzēt trešajām valstīm pilnveidot viņu mieru uzturēšanas un arī militārās jaudas. Nu, konkrēts piemērs, vai minēt, mums ir apmācības misija tātad Somālijā, kur mūsu speciālisti apmāca attiecīgos somāliešu speciālistus bet, eh, ja nav konkrēta aprīkojuma, tad arī apmācība kļūst tāda salīdzinoši bezjēdzīga. Un tagad šis mūsu miera um, uzturēšanas fonds, miera nodrošināšanas fonds eh, ļaus sarūpēt uh, līdzekļus arī aprīkojumu. Tad būs eksperti, kuriem būs uh, adekvāts aprīkojums. Un tāpat ir, ir tā saucamā ekskluzivitātes klauzula, kas uh, nodrošinās to, ka, ka um, var teikt, finansētas operācijas, kurām ir militāras implikācijas. Šis fonds, eh, kā es sacīju, dāmas un kungi, pagaidām ir, eh, ir vēl bez budžeta. Līdz ar to mm, mums jāsako līdz, kāds tad gala beigās budžets tam tiks piešķirts. Tas ir mūsu pienākums. Mums tālēcīgi jāsaņem informācija par plānoto budžetu, un mēs attiecīgi varētu izsvērt visus mm, plusus un mīnusus. Un mums ir jāgarantē, lai no šī fonda netiktu. Uh, finansētas neadekvātas eh, tātad, aktivitātes pretēji 21. Eiropas Savienības darbības eh, līgumam vai citām starptautiskām tiesībām. Tas, protams, nebūtu pieļaujams. Mums jānodrošina, lai šis miera nodrošināšanas fonds arī papildina citus ārējās politikas instrumentus, lai tas būtu tātad, saskaņots eh, citiem, ar citiem ārpolitikas mērķiem. Bieži komisija sūdzās, ka uh, tās rēģēšanas spējas ir ierobežotas, un mēs rēģējam par vēlu. Nu, aizsardzības eh, situācija, aizsardzības konteksts kļūst aizvien sarežģītāk, tā ir mazāk paredzama nekā iepriekš, un tāpēc jādod iespēja atbildīgām iestādēm ātri piek, gūt piekļuvi līdzakļiem, lai izvairītos no konfliktiem, lai, lai palīdzētu uzturēt mieru starptautiskā kontekstā, un, un lai Eiropas Savienība tiešām adekvāti varētu pildīt eh, savu starptautisko funkciju, kā mieru uzturētājs, nodrošinātājs. Šis eh, fonds, dāmas un kungi, ir, ir tas iztrūkstošais ķēdes posms, kas līdz šim nav ļāvis šos mērķus sasniegt, vai nav ļāvis to sasniegt pietiekami efektīvi, un aicinu jūs atbalstīt šo rekomendāciju. Noslēgumā vien varu no sirds pateikties maniem saviem kolēģiem, ēnu referentiem. Diskusijas nebija tās vieglākās, bet eh, domāju, ka iznākums ir labs un eh, ceru sagaidīt jūsu atbalstu. Paldies, Veltmēns kundzei! Komisijas eh, vārdā vēlreiz vārds komisāram Kingam. Lūdzu. Čē, uh, un... Uh, Paldies, priekšādātāji. Godāti deputāti. Pirmkārt, augstās pārstāvis vārdā es gribētu atzinīgi novērtēt jūsu plašo atbalstu Eiropas mieru nodrošināšanas fonda izveidēji. Arī šis parlaments ir atkārtoti atgādinājis, ka ir nepieciešams elastīgāks finansējums šai jomā, kas labāk atspoguļo solidaritātes ideju. Augstās pārstāvis un citu kolēģu vārtā man jāsaka paldies eh, ziņotājai un arī līdziņotājiem par viņu līdzdalību un ļoti konstruktīvo pragmatisko pieeju. Uh, Kā jūs ļoti pareizi atgādināt savā ziņojumā, Eiropas Savienības ambīcijas ir būt globālam drošības uh, sargātājam, kas pilnīgi noteikti ir mūsu kolektīvajās strateģiskajās interesēs. Paturot prātā arvien attīstošos globālos draudus, mums ir nepieciešama jauda reaģēt uz dažāda veida drošības eh, izaicinājumiem. Tas ir atzīts jau 16. gada globālajā stratēģijā. Mīra nodrošināšanas fonda ideja ir radusies balstoties uz līdzinējo pieredzi. Eiropas Savienība aktīvi darbojas praksē, bet ir būtiski ierobežojumi tam, ko mēs šobrīd varam panākt. Piemēram, ir bijušas grūtības finansēt Somālijas bruņoto spēku apmācības. Un Centrālā Afrikas Republikai mēs vienmēr nesam varējuši palīdzēt ar nepieciešamo aprīkojumu. Uh, lai šī valsts varētu izkļūt no pilsoņu kara un kļūt par modernu funkcionējošu demokrātiju. Pārāk bieži mēs eh, paļaujamies uz eh, bruņoto spēku kā palīdzības formu izmantošanu. Nu, tagad piedāvātais instruments eh, ļaus Eiropas Savienībai finansēt dažāda veida operatīvās darbības. CSFP ietvaros elastīgā un atbilstošā veidā. Ir trīs galvenie darbību atzari, ko šis samieru nodrošināšanas fonds atbalstīs. Pirmkārt, Eiropas Savienības militāro misiju un operāciju izmaksu sekšana – Būs iespēja labāk apmierināt operatīvās vajadzības un veicināt uh, spēku nokļūšanu tur, kur tie ir nepieciešami. Otrakārt, Eiropas Savienība varēs uh, labāk līdzdarboties citu starptautisko spēlētāju vadītās uh, miera operācijās. Un treškārt, Eiropas Savienībai būs iespēja atbalstīt mūsu partnervalstu bruņotos spēkus ar aprīkojumu, infrastruktūru vai nepieciešamības gadījumā arī militāra rakstura palīdzību, ja padomu tā lemtu. Priekšlikumā ir ļoti skaidri norādīts, ka jebkāds atbalsts mūsu partneriem būtu pakļauts stingrai kontrolēji. Ir jānodrošina demokrātisko principu un pamatiesību ievērošana. Augstās pārstāves eh, priekšlikums ir guvis eh, komisijas atbalstu saskaņā ar 31. pantu. Un šis atbalsts palīdzēs nodrošināt sinerģiju ar citiem finanšu instrumentiem un palīdzēs nodrošināt uh, atbilstošu finansiālo pārvaldību. Noslēgumā gribu uzsvērt, ka uh, šī ir ļoti būtiska daļa mūsu kolektīvajā darbā, lai nodrošinātu to, ka mūsu iedzīvotāji ir aizsargāti, ka sadarbojamies ar mūsu globālajiem partneriem un spējam nosargāt uh, pašu dārgāko, proti mieru un stabilitāti. Tāpēc tiešām vēlreiz paldies par jūsu atbalstu šai tik svarīgajai iniciatīvai. Ar nepacietību gaidīšu diskusijas un, protams, arī Ceru uz veiksmīgu iznākumu rīt. Paldies, komisār kungs. Divas pusminūtes kolēģiem Benifējiem, lūdzu. Grazie. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šis miera nodrošināšanas eh, fonds un militāro organizāciju finansēšana nu, nodrošinās labāku dalību valsts sadarbību kopējās drošības jomā un aizsardzībā. Tātad tas būs mehānisms, lai racionalizētu esošos mehānismus. Mēs kā parlaments esam devuši savu ieguldījumu augstās pārstāvs ierosinājumā pirmām kārtām eh, tātad eh, šis lūgums, lai eh, darbības, kas tiek finansētas ar šo instrumentu, atbilstu pamatiesību hartai, tāpat starptautiskajām tiesībām. Otrām kārtām ir nepieciešama stingra kontrola no parlamenta puses, kuram jābūt visu laiku informētam par tām darbībām, kas tiek finansētas ar šo instrumentu. Un, uh, Tāpat arī militārā aprīkojuma pārdošana, nosūtīšana citām valstīm, tam ir jānotiek eh, stingri kontrolētā un ieroču kontrolētā veidā attiecībā arī uz duālu lietojumu eh, produktiem. Tātad eh, tur varētu pievienot arī garu sarakstu ar šo materiālu. Uh, jo tam visam ir jābūt saistītam ar cilvēku tiesībām un eh, principiem, ka jābūt ievērotiem. Esmu īpaši apmierināts, jo eh, tekstā ir atsauc arī uz ieroču neizplatīšanu un eh, Eiropas Savienības plānu cīņā pret kodolieročiem. ieročiem. Ir e, dažas organizācijas un civilās organizācijas, kuras cīnās par šiem mērķiem pret e, kodolu draudiem, un tas nav kaut kāds e, sapnis, bet tagad būs iespēja aktīvi cīnīties ar starptautisko tiesību palīdzību un nodrošināt arī, lai Eiropas Savienība būtu līderis pasaulē. Paldies, Benefē kungām! Pimenta Lopes kungam, viena minūte, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. O mecanismo europeu de apoio à paz proposto pela Comissão e que este Parlamento se prepara para aprovar é um outro exemplo. Paldies, eh, priekšstādātāji. Šis eh, tiesību akts ir eh, vēl viens piemērs tam, kā Eiropas Savienība realizē savu politiku. Ir runa par, par mieru, un tāpēc ir nepieciešams mobilizēt līdzekļus, kas tiešām šos mērķus ļauj sasniegt. Nu, cerams, ka šis eh, fonds nekalpos tikai militāriem mērķiem, militāro kapacitāšu jaudu stiprināšanai trešajās valstīs. Tas nebūtu īsti pareizi. Tātad eh, tas būtu tāda tīra intervence patiesībā. Tas uzkurinātu drīzāk eh, militārus centienus, nevis uh, mieru. Portugāls uh, konstitūcijā ir uh, ierakstīts tas, ka tātad um, Portugāle. Uh, um, atturas no militāras eskalācijas un, un meklē konfliktu risināšanu atbilstoši starptautiskām tiesībām, jo sevišķi ANO rezolūcijām. Paldies, Pimento Lopes kungs, tālāk trīs kolēģi pieteikušies sadaļā brīvais mikrofons, sāksim ar kolēģi Vordu, lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies. Es gribētu kolēģiem un arī komisāram atgādināt, ka Eiropas Savienība pirmām kārtām ir miera projekts Un es gribētu arī atgādināt par Briseles mieru solījumu, kas izrietēja no konferences ar nosaukumu Miers un labklājība. Šāda konference notika 2011. gada 28. novembrī te Eiropas parlamentā. Un to liek pieņemtā deklarācija uh, bija vērsta uz dažādu mieru veicinošu projektu īstenošanu, iedvesmojoties no universāliem ideāliem par cilvēku cieņu, brīvību, vienlīdzīgumu, un tas viss ir iestrādāts Eiropas Savienības cilvēktiesību hartas principos un apstiprināts arī Lisabonas līgumā. Nobela miera prēmija, kas tika piešķirta Eiropas Savienībai, to visu tikai apstiprina. Tāpat kā piedāvātais mieru nodrošināšanas fonds. Viss tika darīts ar mērķi, lai varētu veidot mm, mierpilnu un labklājīgu pasauli. Es aicinātu nākamā sasaukuma deputātus parakstīt šo solījumu vēlreiz. Paldies, Vārdas kundze! Flanagans kungs!